izmantošanu, un tad mums arī būs iespēja arī jums detalizētāku informāciju sniegt. Paldies, priekšsēdētāji! Thank you very much, Commissioner. Debate on this. Paldies, kolēģi, par šo jautājumu esam izskatījuši, un tagad. Un tagad pienāca laiks jūsu viens minūtes runā. Un vispirms dosim vārdu Dievstimēram. Eiropas Savienībā mums ir 30 miljoni eiropiešu, kas ar visu laiku ļoti trūcīgi pārtiks piestīs tikt un īstenībā dzīvos nabadzības robežu. Un patiks uh, eh, palīdzību, uh, mēs varētu viņam skaidri sniegt šādu palīdzību, un mēs tomēr varētu izveidot šādu patiks banku. Un turklāt mēs redzam, ka tad jau 40% no šīs programmas mēs varētu sēkt ar Eiropas trūcīgo programmu. Uh, Šis plāns jau ir saskaņā arī 83. gada regulu no 2008. gada, kur mēs runājām par rīsu, piena pulvera un arī labības iepirkšanu. Eiropas kopiena tiesa, protams, ir līdzinējos ierobežojumus atcēlusi un 50 miljonu apjomā ir samazinājuši šo uh, kopēju apjomu. Un līdz ar to Eiropas kopiena, kas līdz šim, protams, balstījusi solidaritātes principu, Um, un tāpēc arī mēs Eiropas parlamentām un prezidentūrai, polijas prezidentūrai tā aicinām rīkoties, lai nodrošinātu vajadzīgos budžeta līdzekļus un to labu iztērēšanu. Paldies! Un tālāk Beņovs kundze vārds. Jā, paldies priekšsadātāji. Mm, kopienas uh, likumdošana, protams, paredz vairākus risinājumus. Un mēs tiešām gribam skatīties arī, protams, ar tiesas piedāvāto risinājumu. Bet eh, arī jautājums par laulātajiem pāriem, kas eh, ierodas valstī no dažādām dalībvalstīm. Uh, Tas, protams, šobrīd eh, neatrisinātais jautājums arī eh, nostāda bērns ļoti nelabvēlīgāku situāciju. Piemēram, ir tikai viens no laulātājiem partneriem, tad eh, bieži vien tur zināms tāds, nu, arī neatrisināt jautājumu, protams, tieši laulību ziņā. Un tieši tāpēc aicinu visas iesaistītās puses Eiropas Savienībā harmonizēt līdz šinējo likumdošanu un darīt visu, kas ir nepieciešams, lai tiešām nodrošinātu arī mūsu bērnu interesu aizstāvību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 netālu no Gāzes. Un šis ir ļoti konfliktējošs jautājums. Un, protams, jautājums ļoti. Uh, daudz tika atspoguļos plašsaziņas līdzekļos. Mēs vēl nevaram teikt par flotīlas likteni un par Palestīnas nākotni. Kad mēs varēsim nopietni apspriesties par to, kas notiek gazas sektorā? Kopš 2007. gada jau eh, miljoniem cilvēku ir dzīvojuši ārkārtīgi smagos apstākļos, un pēdējo gadu laikā pilnīgi nekas nav uzlabojies, un Izraels un Palestīnas konfliktu diez vai izdosies drīz atrisināt, un eh, konflikta risinājums nebija pie apvēršņa arī pēdējo desmitgažu laikā. Kāds ir risinājums? Divas individuālas valstis, kas pastāv mierīgi līdzās viena otrai, bet tas būs iespējams tikai tad, ja Izraela uh, attieksies pret Palestīnas pilsoņiem ar cieņu un tā kā tas nākas. Paldies, un tagad Mātieša skundze. Sr. Presidente, muito obrigada. Foi hoje anunciado o encerramento da linha Liels paldies. entre Porto e Vigo a região do norte de portugal e da galiza sofre um duro golpe com esta desistência. esta linha morre porque deixou de servir. deixou de servir porque não está adaptada. Lielas paldies! Gribu atgādināt, ka Portugālē ļoti daudz iedzīvotāji eh, cieši no pašreizējās krīzes, jo situācija nav piemērota globalizētajai pasaulē. Pastāv tāpat arī Portugālē problēmas ar investīciju trūkumu Eiropai taču vajadzētu palīdzēt veidot Portugālē eh, sistēmas, piemēram, transporta sistēmu, kas pazī, palīdzētu situāciju attīstīt. Portugāla ir ārkārtīgi gara, tā ir izbūvējusi dažādas dzelzceļa līnijas, un tās ir tikušas slēgtas krīzes rezultātā. Tika iesniegts pētījums eh, un konstatēja, ka, lūk, deficīts ir jāsamazina, bet nekas nemainās šobrīd. Un sabiedriskie pakalpojumi no krīzes cieši visvairāk. Uh, um... Paldies, priekšsēdētāji kungs! Ziemeļīrijā manā vēlēšana apgabalā pēdējo, laiku, pēdējo gadu laikā ir notikušas daudz metamorfozes. Jāņem vērā, ka pie mums bija ļoti droši dzīvot, bet pēc tam sākās terorista kampaņas, kas mierīgo laikritējumu satricināja, un joprojām mēs cīnāmies ar problēmām, joprojām terorismi iedīgļi ir eh, dzīvi, un nesen pirms došanās uz Afganistānu tika nogalināti trīs jauni karēvi, divi policisti, un tikai pagājuši nedēļu Belfastā mēs pieredzējām, ka uh, eh, konflikts sabiedrībā var novest pie lielām katastrofām. Jāņem vērā, ka bailes valda. Uh, šajā sabiedrībā un joprojām valda arī augsts bezdarba līmenis, ir sliktas izglītības iespējas un arī uh, visai vāja veselības aprūpe cilvēka aizvien biežāk izvēlas veikt pašnāvību un cieši no depresijām. Komisārs Hāns, kas nesen devās uz Ziemeļīriju, pats redzēja, uh, cik lielu ieguldījumu sniedz uh, Eiropas miera fonds, un Hāna kungs izteicās par to, ka fonda finansējums ir jāturpina atbalstīt, un es ceru, ka mēs varēsim parūpēties, lai joprojām šāds atbalsts tiktu sniegts arī nākotnē. Paldies, un tagad Kukana kungs. Ďakujem. 17. jūna prijala Benátska komisija. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos runāt par pozīciju, kas tika pieņemta Venecijas komisijā. Tā bija um, tās bija atzinums, kas attiecās uz Ungārijas konstitūciju. Es ceru, ka Ungārijas valdība ņems vērā šo pozīciju. Ja mēs vēlamies mierīgi dzīvot līdzās, lai. Uh, lai varētu sasniegt to, ka Slovākija un Ungārija uh, dzīvo draudzīgi, protams, kaut kam ir jāmainās. Ungārijas konstitūcijā ir rakstīts, ka uh, Ungārijas valsts ir. Uh, uzņēmusies arī rūpes par to pilsoņu likteņiem, kas dzīvo ārzemēs, bet tāpat ir teikts, ka tās valsts, kurās dzīvo ungāru minoritātes, ir atbildīgas par to, lai ungāru pilsoņu tiesības tiktu ievērotas, un ka tas tā tad vairs nav Ungārijas pakļautībā. Mums noteikti vajadzētu samazināt šo spriedzi, kas uh, saglabājas šajā valstī, un es ceru, ka kaut kas notiks lielas labā. Paldies! Uh, Lūdzu, nākamā runātāja, ja es atbalstu to, ka uh, vajadzētu būt uh, personu brīvajai pārvietošanās iespējai un, protams, ka vajadzētu parūpēties par to, lai pilsieņi varētu nevien strādāt jaunajās dalībvalstīs, citās dalībvalstīs, bet lai viņi tur varētu arī dibināt ģimeni un būvēt savu nākotni. Tas tikai uzlabos dalību valstu ekonomisko izaugsmi, un ja jūs strādājat kādā valstī, jūs, protams, arī sniedzat savu ieguldījumu tās budžetā. Un, protams, cilvēkam, kas strādā citā valstī, ir arī jābauda uh, sociālās uh, aizsardzības standarti. Es pieprasu, lai Nīderlandes varas iestādes atver darba tirgu Bulgārijas un Rumānijas pilsoņiem, jo savādāk mēs šeit runājam par diskrimināciju. Paldies, paldies Plumbas kundzei un tagad došu vārdu par Vānos kundzei. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, искам... Paldies, priekšsēdētāji kungs, dārgie kolēģi. Vēlējos jums pastāstīt, ka Sofijas lidostā tika attaisīta pasažieru bagāža, viņu uh, ceļa somas un ir pazudušas daudzas personīgās lietas. Un cilvēki bieži vien saņem uh, savu ceļu somu, tā ir tikus jau atvērta un uh, trūkst naudas, kā arī dažādu personisko mantu. Un Sofijas lidostā nav tikus veikta nekāda izmeklēšana, nestoties uz to, ka ir bijis daudz sūdzību. Uh, Vieglā piekļuve pasažieru bagāžas uh, nodalījumam uh, varētu būt arī laba motivācija izmantot uh, šīs vājās vietas drošības sistēmā teroristiem. Es te, teiktu, ka noteikti ir jāievieš spēcīga kontrole lidostā un pieprasu, lai Bulgārijas uh, varas iestādes eh, atņemtu atļauju Sofijas um, lidosts operatoram. Paldies, un tagad Himeneses kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Como capital europea de la cultura. Es vēlējos runāt par San Sebastianu. Eh, šai pilsētai eh, gribēja piešķirt eh, Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu, bet te mēs runājam par to, ka ir diskriminācija un šo titulu pilsētai nedrīkst piešķirt. Bet turistu organizācija nebija bezparteiski piešķirot šo titulu, un mums jārunā arī par to, kas eh, notiek San Sebastianā, un mēs nevaram atbalstīt uh, etas rīcību. Jā, donde compañero. Un bieži vien ir tā, ka upuri un teroristi varmā, kas dzīvo cit, citam līdzās. Arī mums jālūdz Rehas kunga piekrišana un eh, jāizsaka līdzjūtību upuriem un viņu ģimenēm. Dāmas un kungi, mēs nevaram runāt par. Uh, Uh, Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu piešķiršanu San Sebastianai, jo ētai ir jāmācās uh, cienīt arī citas uh, novirzes un uh, citas uh, kultūras um, mantojums. Paldies! Veržjā kundi, paldies! Paldies priekšādātāji! Gribēju runāt par brīvības flotilu, kas dodas uz gazu. Uh, Un atcerēsimies, ka tur ļoti daudz ir uh, sakāpošu uz kuģiem, lai pretotos šai nelikumīgai gazas sektora blokādai. E, nu, neviena Neviens no kuģiem nevarēs doties ceļā, jo kuģi tiek sabotēti. Mēs ļoti zinām, visi šo blokādu nosoda, bet tāpat laikā nepalīdz cilvēkiem protestēt pret Izrēlu. Izrēlu, kas taču gal galā nodarbojās burtiski masu slapka, slaktiņiem pagājušā gada laikā. Viņiem ir, šiem cilvēkiem flotilas kuģos ir tiesības piegādāt uh, materiālus gazas sektoram, un noziedznieki būtu jāsauc tiesas priekšā. Un šī klusēšana nozīmē, ka mēs pilnīgi noteikti būsim vienkārši uh, līdz, līdzvainīgie. Un ir tāda, piemēram, kas apgalvo, ka flotila apgalvo, ap, atbalstoši atbalstot arī um, e, ebreju genocīdu otrā pasaules kara laikā, bet tā nav taisnība. Šāda veida izteikums nedrīkst pieņemt. Protams, ka genocīds tas bija ārkārtīgi nošo, nosodām, bet tāpat laikā tas nevar attaisnot Izraels pašreizējo rīcību. Uh, Izraela nedrīkst rīkoties nesodīti un, nesodīt un patvaļīgi. Pri, priekšādātājs runātāju pārtrauc. Iedz, runātāji tomēr turpina. Šie iedzīvotāji flotilē veic mierīgu pretestību un tāpēc mums vajadzētu visiem apkopot spēkus, lai pretotos gazas sektoru blokādē. The... Paldies! Tālāk došu vārdu Gadieza Balas kundzei. Liels paldies priekšādātāji! Gribu izmantot šo iespēju, lai teiktu, lai pausu lielu prieku par to, ka San Sebastian tiek izvirzīta uh, kultūras galvaspilsētas somai un vajadzētu izbeigt kritizēt uh, šo momentu. Mēs taču šeit runājam par kopīgi izlolotu sapni. Tūkstošiem organizācijas sadarbojas, un tām visām ir viens mērķis virzīt uz priekšu kultūru un veicināt saprašanos starp dažādām kultūrām. San Sebastian ir ļoti labi, plaši pazīstama ar savu sevis tajā organizēto filmu festivālu. Lielākos tur tajos šais filmās tiek runāts par cilvēku tiesībām, bet, protams, ka tas ir kas vairāk. San Sebastian ir arī vieta, kas pelnījusi uzmanību, kas pelnījusi atzinību par paveikto darbu, ko tajā veic ļoti daudz NVO. Šī pilsēta taču ieguva šo statusu tāpēc, ka tā tiešām bija ļoti daudz ko sasniegusi. Un tagad politisku motīvu dēļ to nevajadzētu atņemt viņai šo, šo godu. Paldies. Nākamais runātājs Segērī kungs. Lielas paldies priekšsādātāji. Ungārija nu, jau septiņus gadus ir ES dalība valsts. Es domāju, tas ir pietiekami ilgs laiks, lai nonāktu pie līdzsvaru un veiktu, zinām, inventarizāciju. 2004. gadā tika teikts Ungāriem, lūk, jūs pievienosieties Eiropas Savienībai, tad jūs jau drīz varēsiet vest savu pašu maiznīciņu, piemēram, Vīnē. Bet realitāte ir pavisam citādāka. Ungāri pelna apmēram 340 eiro mēnesī, bet Rietuma Eiropā, protams, alga ir apmēram 2000 eiro. Ungārijas skolotāji saņem pat vēl mazāk nekā eh, šie 340 eiro un krietni mazāk nekā jebkur skolotāja rietuma Eiropā. Tas atspatiec attiec uz pensionāriem un pensiju apmēriem. Apmēram 300 eh, cilvēku turklāt uh, Lūk, 21. Gad, gadā nosala, vienkārši nosala uh, Ungārijā, tāpēc, ka tiem nebija jumta virs galvas, nebija apkurs. Un uh, neiet runa par to, ka šie, šie cilvēki, kas vēlētos darboties, nevar vīni atvest savu, atvērt savu veikaliņu. Viņi nevar pat darboties savā valstī, piemēram, slēgtas visas cukurprāļas. Nākamais runātājs priekšā saka Prēdas kungs. Liels paldies priekšsēdētāji! Vēlos runāt par lēmumu, kas tika pieņemts piekdien. To pieņēma Dānijas parlamenta finanšu komiteja. Tās tiešām bija bēdīgas ziņas, jo Dānija ar to paziņoja, ka tā vēlas pie robežām atjaunot robežu kultūras, tātad pie robežas ar Vāciju. Es gribu pievienoties tiem, kas protestē pret šo lēmumu, un kas vēl, un ka, jo šāds lēmums taču ierobežot pārvietošanās brīvību Eiropas Savienībā. Es domāju, ka tas ir nepieņemami ka politiskās partijas var īstenot šādu veidu šantāžu. Tāpēc, ka tās vēlas izpatikt populistiskam domu gājienam. Eiropas jaunieši, jauniešu kustības mērķi ir jāņem vērā visās dalībvalstīs un ir jāvērš pret šādu pārvietojumu ierobežoties. Vēlētos lūgt komisiju ļoti strauju rēģēt, tieši tā kā tā ir to solījusi, un ceru, ka Dānijas varas iestādes arī atgriezīsies pie saprātīga lēmuma un šādu veidu ierobežojumus atcels. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tālāk došu vārdu Čabata Baidīka lungam lūdzu. Liels paldies! Ekonomisko attīstību veidošana starp ES un Ķīnu ir ārkārtīgi svarīga, bet tajā pašā laikā mums jāatminas, ka pastāv milzīgi liela viedokļa atšķirība attiecībā uz cilvēktiesību ievērošanu. Diemžēl Ungārijas premjērs aizmirsa šo jautājumu un par to nerunā. Un kas attiecas uz Orbanu kungu, ar, viņš teica, ka lūk, Ķīna ir strateģisks partneris un tur neko nevar darīt. Ķīna taču ir valsts, kas pilnībā neievēro cilvēktiesības, tā tās ignorē, tā pārkāp, piemēram, Tibets iedzīvotāja tiesības visļaunākajā veidā. Vai tiešām Ķīnu var uzskatīt par strateģisku partneri un šo aspektu pilnībā aizmirst? Kad ārlietu ministri viesojās Ķīnā, Tibetas iedzīvotāji nedrīkstēja iziet demonstrācijās, lai parādītu savu protestu, un liela daļa Ungāru deputātu pret to pat protestēja to laiku. Tāpat jāatminas par šo plašsaziņas līdzekļu tiesību aktu, arī tas ir nosodāmi. Tālāk Bilbao Branikas kundze lūdza. Paldies, paldies priekšādātāji. Pagājuši nedēļu Eiropas komisijas komiteja nolēma, ka par Eiropas kultūras kapitālu e, galvaspilsētu 2014. gadā kļūs e, San Sebastiana. Tā, lai ar šīs koncepcijas ko, kopumu varētu iet pāri e, kultūra atšķirībām, etnisko grupu atšķirībām, domstarpībām un šķelšanās. Uh, iespējām, jo gal galā šī kopējā ideja taču stāv pāri individuālām domstarpībām. Nesenajās vēlēšanās, piemēram, Basku zemē, e, no, šīs, e, šīs vēlēšanas nes līdz izmaiņas arī San Sebastians e, pārvaldībā. Ir tādi, kas uzskata, ka šāda veida vēlēšanu, vēlēšanu rezultāti apdraud valsts drošību, bet tas ir apvainojums, tā tas nevar būt. Tiek pat sūdzēts tiesā šo vēlēšanu rezultāti. Ir vajadzīgs. Ir vajadzīga tāda Basku zeme, kas ir plaša, atvērta, bagātīga, un e, Basku zeme ne, nevar likt vienādības vienā laivā, un vienmēr tos var tikai un vienīgi kā terorismu un vardarbības avotu. Paldies, nākamā runātāja! Šesko kundze, paldies priekšādātāji. Nesen eh, ļoti svarīga tēma pārņēmusi visu prātu šeit Eiropā - administratīvā reorganizācija. Bet, diemžēl, jāsaka, izskatās, ka šīs idejas skars tikai un vienīgi formu un nevis saturu Rumānijā. Bet jāsaka, šāda veida pārmaiņas ir ļoti svarīgas, īpaši jaunākajās dalību valstīs. Eiropas parlamentam šeit pilnīgi noteikti arī ir sava ietekme izrādām. Tā var palīdzēt Rumānijai izrādot draudzīgu atbalstu. Uh, un teritoriālā, un, un informēt, ka teritoriālā reorganizācija var gluži otrādi, var veikt tuvināšanos starp dažādām kopienām un pašvaldībām. Ir svarīgi veidot tādus administratīvās pārvaldības modeļus, kas atbilst Eiropas līmeņa modeļiem, jo strateģiskās attīstības vārdā ir ārkārtīgi svarīgi, lai šāds process ļautu izvairīties no, no, no šīm vecie, vecā komunisma važām. Tālāk došu vārdu Milānas kungam. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs redzam, cik nopietnas sēkas ir uh, radījusi nelegāla uh, eh, zvēja. Mēs redzam, cik kādas grūtības rada ūdeņu piesārņošana. Uh, un ļoti slikti tiek ievērotas kontroles normas. Piemēram, ir tunzivis eh, no Āzijas valstīm, un eh, viņa savukārt eksportē, importē šīs zivis no Japānas, tā kā Eiropā var nonākt zivis, eh, kuras ir piesārņots ar radiāciju jo būtībā cilvēki jau uzzina tikai to, kur ražoti attiecīgie konservi, bet nezin, no kurienes nāk zīvis. Tādēļ kopējas zivsaimniecības e, politikai vajadzētu risināt šos jautājumus, taču tas nenotiks tuvo, tuvāko divu gadu laikā bet patērētājiem ir tiesības saņemt eh, pilnīgu un atklātu informāciju, un šeit būtu jāiejaucas komisijai. Tālāk došu vārdu Portaškungam, saka priekšsēdētājs. Eh, paldies. Grieķijas parla parlaments ir pieņēmis īpašu likumdošanas projektu, lai varētu saņemt Eiropas Savienības finansiālo, finansiālo atbalstu. Uh, un kurš īstenībā izdomāja uh, šīs palīdzības sniegšanu, kuram uh, vispār galvā radās šis projekts. Tā bija Eiropas Savienība, tādēļ Eiropas Savienībai ir jābūt par to atbildīgai. Un uh, tagad vajadzētu padomāt arī par jaunu nodokļu atcelšanu, jo cilvēki taču negaida jaunus nodokļus uh, sajūsmas pilni un atplastām rokām. Un, protams, ir jācīnās pret pārliecīgu deficītu, un Eiropas Savienība par to ir atbildīga, jo mums ir jāsaprot, kas pirmām kārtām noved Grieķiju šādā krīzē. Uh, es pats sev uzdodu jautājumu, kādēļ, piemēram, Portugālē. Portugālē un Grieķijā nav iespējams kas tāds, kas ir iespējams citās valstīs. Ja mēs runājam par PVN, ja Eiropas komisija pieņems šādu jaunu nodokli, mums ir jādomā, ko darīt pēc tam. Paldies, tagad nākamais runātājs lūdzu. Muchas gracias, señor presidente. Gutieres kungs. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Šo sestdienu tūkstošiem cilvēku piedalījās geju praida manifestācijās. Jau ir pagājušas vairākas desmitgades kopš ir atklāts HIV vīrus, un tas tiek asociēts ar noteiktām sabiedrības grupām taču ir milzīga atšķirība starp to, kādas tiesības bauda homoseksuāļi eh, atkarībā no tā, kurā valstī tie dzīvo. 17. jūnijā tika pieņemta rezolūcija, eh, kurā teikts, ka noteiktās valstīs ir jāmaina likumdošana un attieksme. Uh, bet šodien es vēlētos aicināt varas iestādes nodrošināt līdztiesību starp visiem Eiropas Savienības pilsoņiem, lai šie cilvēki varētu baudīt uh, visas uh, tiesības kā citi pilsoņi. Karsērs kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Pagājušajā nedēļā komisija nāca klajā ar finanšu perspektīvas priekšlikumu 14. līdz 20. gadam. Mm, tiek runāts par eh, dažādām Eiropas Savienības politikas eh, jomām, ko vajadzētu finansēt arī nākamos septiņu gadu laikā. Ir jāievēro konkrēts normas, protams, ir jāizteno 2020. gada stratēģija un ir jābūt augstākam caurskatāmības līmenim. Uh, ir paredzētas konkrēts budžeta līmenīs atsevišķiem politikas lauciņiem un ir paredzēts arī izveidot jaunu kategoriju tiem reģioniem, kas vissmagāk cieš no recesijas. Ir jā, bet īstenībā ir aizmirsti ultraperifērie reģioni. Mēs piedzīvojam tādu īpašu situāciju, bet izskatās, ka no 2014. līdz 2020. gadam nav paredzēts pārāk liels kumos tieši šiem reģioniem, un tad jau būs grūti atrisināt tās problēmas, ar ko mēs cīnāmies. Paldies! Paldies un tālāk, Ensiju kungs! E, paldies! Eiropas parlaments pagājušā mēnesī nosodīja pieņemot ārkārtas rezolūciju to praksi, ko piekopja. E, Ukrainas eh, valdība, lai kompromitētu opozīcijas līderus. Vēlētos vērst jūs uzmanību uz to faktu, ka šāda prakse, diemžēl, nenotiek tikai ārpus Eiropas Savienības. Diemžēl tas notiek arī Eiropas Savienībā, piemēram, Rumānijā. Pašreizējā valdība ir pārņēmusi daļu eh, no tieslietu sistēmas. Un, uh, pierādīt to ir ārkārtīgi grūti. Tādas, diemžēl, Rumānijā tāda selektīva uh, sodu uh, piešķiršana vai, vai notiesāšana ir, diemžēl, mm, izplatīta prakse, un tas apdraud eh, Rumānijas kā tiesiskas valsts pastāvēšanu. Paldies tālāk, Fatimo kungs. Jā, paldies. Es runāšu par ātrgaitas eh, vilcienu izbūstu ar Turīnu un Lionu, kur Eiropa eh, piedalās ar savu finansējumu, bet eh, tam ir noteikti nosacījumi. Un būtībā daudzas vietējās firmas ir izslēgtas no šiem procesiem. Ir noteikti arī termiņi, kad ir jāuzsāk darbi, taču eh, to uzsākšana jau ir vairāk kārt atlikta. Mm, eh, ir slēgtas teritorija, kur kārtību sargā eh, policijas nodaļa. Un eh, īstenībā tas nav īsti likumīgi šādā veidā apsargāt šo teritoriju. Domnule președinte, de la 1 iulie Olanda... Cretu, kundze. Paldies, uh, eh, Avatimal, kundze. Nīderlanda, piemēra, uh, piemēro pasākumus pret eh, Bulgārijas un Rumānijas pilsoņiem. Un Rumānija ir izdarījusi visu, ko eh, tai bija jāizdara, ieskaitot iemaksas kopējā Eiropas Savienības budžetā. Uh, un es nedomāju, ka dalību valstī ir tiesības diskriminēt citas eh, dalību valsts eh, pilsoņus, jo visiem Eiropas pilsoņiem ir vienādas tiesības, un tas eh, parāda, ka parādās tāda nacionalistiska, egoistiska uzvedība, un krīzē būtu jāpierāda, ka vienotība un nav tikai Eh, tukši vārdi. Mēs dzirdējām arī par to, ka Dānija gatavojas noslēgt eh, iekšējo robežu ar Vāciju. Bet mums vajadzētu raudzīties, lai populistiski politiķi negrautu fundamentālās Eiropas uh, vērtības. Un tādēļ lūgtu komisiju nosodīt šo valstu valdības, lai nodrošinātu, ka visiem uh, Eh, pilsoņiem Eiropas Savienības eh, teritorijā vienādas tiesības. Un tālāk Alfāno kundze. Priekšsēdētāji 600 tūkstoši itāļu eh, protestēja pret ātrgaitas līnijas, izbī, līnijas izbūst ar Turīnu un Lionu. Uh, un ir notikuši dažādi vardarbības akti. Un šo līniju diez vai kādreiz uzbūvēs, vai tad var militarizēt veselu teritoriju. Cilvēki neklausās vietējos iedzīvotājus un to interesēs termiņi, ko ir noteikusi Eiro komisija, jau sen ir pārkāpti. Citām dalību valstīm pat tādas eh, privileģijas netiek piešķirtas šādos projektos, bet tomēr ir jāuzklausa vietēju iedzīvotāji. Viņiem ir savi iemesli. Un lūdzu, runājot, nedrīkst eh, demonstrēt nekādus transparentus. Priekšsēdētais aizrāda Tronkungs. Jūs varat runāt šeit no savas vietas, priekšsēdētājs saka. Paldies, pārskata dokumentā runājot par kohēzijas politiku, pēc 2013. gada ir pateikts, ka mums ir nepieciešams divas pakāps attiecīgi jauna datu bāzi, eh, bāze, avoti eh, datu vākšanai un attiecīgas vērtēšanas sistēmas. Mums jāsāk jau eh, beidot šīs sagatavošanās fāzes Un komisijai ir jābūt skaidram plānam par to, kā sadarboties ar pārvaldības institūcijām. Ir attiecīgi jāizbeido vietīgās uh, publiskās administrācijas struktūras, kuras jau ir jāiesaist apmācībās, lai apmācītu cilvēkus un pareizi vāktu statistikas datus. Un Tudorkungs. Dāmas un kungi, šodien ir 4. jūlijs, un mēs šodien atzīmējam ASV neatkarības deklarācijas 235. gada dienu. E, tā iezīmē nācijas dzimšanu. Es aicinu to atcerēties tā, kā man šķiet tas atbildīgi. Ir ļoti labi, ka ASV tika nodibinātas, taču būtu labāk, ja Amerika nekad netiktu atklāta un mēs tai būšu apbraukuši otrādi. Es labprāt dotos uz Ameriku nomirt, bet negribētu tur dzīvot. Štatos visvairāk man ietekmē veids, kā kā vecāki attiecas pret saviem bērniem. Reiz mums vajadzēs izvēlēties starp Krieviju un Ameriku. Džordžs Vašingtons cilvēki, kuriem nav reliģijas, nevar tikt vadīti. un es par tiem daudz negribētu domāt. Sarbu kundze. Mulțumesc, domnule președinte sub 50. Priekšsēdētāji, paldies! Mazākā 50% studentu ir spējuši nokārtot savus bakalaura eksāmenus. Tas ir vissliktākais rezultāts pēdējo 20 gadu laikā. Un tas tā nav tikai sagadīšanās, jo valdība ir piešķīrusi tikai 2,75% izglītībai. Tas ir viszemākais izglītības budžets. Un skolotāji vienkārši pamet eh, sistēmu, jo atalgojums ir nepietiekams, eh, un šajā sektorā nav bijis arī investīciju lēmums slēgt skolas ir noticis nekonsultējoties ar uh, vecākiem, skolotājiem un tā tālāk. Un es domāju, ka šis ir tas brīdis, kad ir jādomā par 20. gada stratēģiju un zināšanu sabiedrību. Paldies, saka priekšādātājs. Redzu, ka Masifilda Algo kungs arī ir šeit. Lūdzu, tad došu viņam vārdu. Lūdzu. Priekšādātāji pilnīgi nepieņemami. Tas, kas notiek šobrīd Dānijā. Mēs redzējām, ka notiek mierīgi protesti pret šādiem lēmumiem, bet tie tiek apspiesti. Turklāt gribētu arī runāt par to, ka brīvības flotilē vajadzētu ļaut sasniegt gazas sektoru. Nedrīkstam pieredzēt tās vardarbības atkārtošanās, ko piedzīvojām pagājušajā gadā. Un visbeidzot, Gribu apsveikt San Sebastianu kā, un nosūtīt savu sveicienu San Sebastianas mēram par to, ka šī pilsēta iegūs Eiropas kultūras galvaspilsētas status 2016. gadam kopā ar poļu eh, vienu no polijas pilsētām. Eh, ļoti par to priecājos. Tiešām vēlu visu to labāko San Sebastianas pilsētē, tā lai viss šis kopējais process ir veiksmīgs un izdevies. Paldies, saka priekšsādātājs. Nu šķiet, tas arī bija pēdējais runātājs, kas izteicās vienu minūšu uzstāšanās laikā. Paldies visiem par to! Ar to šis darba kārtības punkts ir noslēdzies. Paldies! Binefkungs, jūs nebijāt šeit, kad gribēju izsaukt jūsu vārdu. Jūs šķiet jau bijāt devies prom, ne jūs esat atgriezies. Labi, tad došu jums tomēr vārdu. Paldies priekšsēdētāji, godātie kolēģi. gribēju runāt šajā augstajā namā, lai informētu jūs par problēmu, kas manā valstī joprojām ir neatrisināta. Izrāt, iznāk, ka valdība šobrīd veselu reģionu lems vides katastrofai, piešķirot atļauju al, zelta raktuvi veidošanai Krumovgradas reģionā. Šīs, at, šīs atļaujas ir ļoti, piešķirts ļoti apšaudīgā, apšaubī, apšaubāmā veidā, nav veikta vides ietekmes novērtējumi. Un šī zona lielā mērā jau tāpat ir vid, dabas aizsardzības zona. Uh, Un es gribu vaicāt, kas tad lika šādu, kas, kā var pieļaut šādu reģionu nodošanu iznīcībai? Cik daudz valdību tad iegūs no šāda veida koncesiju piešķiršanas? Un es gribētu, lai tiktu vērsta Eiropas uzmanība uz šo pilnīgi skaidri redzamo korupcijas gadījumu. Es ceru, ka Eh, ja ne Bulgārija, tad vismaz Eiropa vēlēsies saglabāt eh, esamībā šo kultūru bagāto reģionu, kurā taču iedzīvotājiem arī ir savas tiesības. Paldies priekšādātāji, ka tomēr devāt man vārdu. Paldies jums, turpina priekšādātājs. Nu, kolēģi, tad pārējiem tālāk pie nākamā darba kārtības jautājums. Antars Silvens Raptī ziņojums, universālais pakalpojums un neatliekamās palīdzības dienas numurs 112.